pieminēt eh, kolēģi, kurš eh, nomira pagājušajā nedēļā. Marko Panela bija mūsu ilgadējs kolēģis eh, un daudz no mums, un es arī pats pazinu viņu viņa ilgajā darbā parlamentā. Mums bija tas prieks ar viņu sadarboties, un dāmas un kungi, es viņu iepazinu kā ļoti kaislīgu cilvēku, un Marko Panēla kaislīgi aizstāvēja pilsoņu tiesības, pacifismu un plurālismu mūsu sabiedrībā. Viņš eh, izlēmīgi cīnījās pret eh, nāves sodu un aizstāvēja ieslodzīto tiesības. Viņš aizstāvēja eh, homoseksuāļu tiesības, Un viņš jau agri aizstāv, sāk aizstāvēt dzimumu līdztiesību, un, dargie kolēģi, es Marko Parnēlu iepazinu un augstu vērtēju kā spēcīgu Eiropieti, un viņš uh, atstāja ietekmi ne tikai uz savas partijas biedriem, bet um, arī savā valstī bija ļoti ieredzēts un ārpus tās robežām. Viņš bija arī politisks pionieris, viņa kritiskais gars ļoti bieži izraisīja eh, kaismīgas eh, politiskās debatas gan Itālijā, gan citās valstīs, un ar Marko Panelu mēs esam zaudējuši eh, ļoti aktīvu politiķi. Mūsu institūcijā vēl strādā daudz viņa strā, darbinieki un draugi, kas arī turpinās viņa iesākto darbu, Viņiem eh, es gribētu parlamenta vārdā izteikt līdzjūtību un arī izteikt līdzjūtību Panelas kunga eh, ģimenei, eh, tuviniekiem un līdzgaitniekiem. Dāmas un kungi! Dāmas un kungi, tagad pārtrauksim sanāksmi uz dažiem mirkļiem.